Tagad sāksim balsošanu. Tātad runa ir par madoms, padoms lēmumu, ar kur nosaka pagaidu pasākums starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas, Grieķijas un Ungārijas labā. Man ir virkne grozījumu. Tos iesniegusi FTD frak, eh, politiskā grupa. Jūs to redzēsiet arī likumdošanas priekšlikumā, ka EFTD ir iesniegus arī pretējo nostāju, nu nesiet pārsteigti. Jūs redzēsiet, ka ir. Tātad otrais punkts, pirmais apakšpunkts A, apakšpunkts piektais grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozījums. Arī personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Arī tas noraidīts. 8D grozījums. Sākam balsot. Vai visi e, nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 9D personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 10D arī personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 11D. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Un ceturtais grozījums personāla balsojums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad komisijas priekšlikums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 370 par, 134 pret, 52 atturējušies. Un tagad eh, likumdošanas priekšlikums grozījums numur 3, kuru iesnieguši vairākas politiskās partijas. Kas par, kas pret? Atturās. Pieņemts. Tālāk otrais ievilkums, pirmais grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Otrais grozījums par. Atturās. Pieņemts. Un tagad. Uh, um, Likumdošanas priekšlikums, eh, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi kolēģi nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Pieņemts. Dāmas un kungi, 16. un 17. septembra sēžu protokola